Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's start our... Dāmas un kungi, sāksim darbu. Es vēlētos jums eh, pastāstīt par par darba kārtību. Ja jums kādam ir jautājumi par eh, iesniegto darba kārtības projektu, tad lūdzu dariet eh, to man zināmu. Ja jums nav nekādu jautājumu vai komentāru, tad eh, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Sāksim ar pirmo darba kārtības punktu, un tie ir priekšsēdētāju paziņojumi. Vēlētos jūs informēt, ka mūsu priekšsēdētājs pašlaik darbojas trilogā par finanšu regulācijas pasākumiem. Un tiklīdz šī sanāksme būs beigusies, viņa ieradīsies pie mums un viņa pārņems šīs sēdes vadību. Es eh, vēlētos jums nolasīt priekšsēdētājs paziņojums. Kā jūs jau esat redzējuši indikatīvajā laika grafikā, kas tika visiem izplatīts, vajadzētu ierobežot katram darba kārtības punktam atvēlēto laiku. Es saprotu, ka tas nav ideāli, bet ņemot vērā pašreizējo darba slodzi, mums diemžēl nav citu iespēju. Tieši tāpēc es būtu ļoti pateicīga, ja runātāji par katru punktu atcerētos šos ierobežojumus. Nākamais paziņojums. Es jau esmu jūs informējis, ka Komitejas ārkārtas sanāksme tiek plānota 5. jūlijā, tas ir pirmdien, no 2019. līdz 2021. Komisārs Alija Rēns pašlaik ir paziņojis, ka viņš ieradīsies uz komiteju šovakar. Šajā sanāksmē ziņama projekts par finanšu pārvaldību un savienības ekonomisko stabilitāti, tīpaši Eirozonas stabilitāti, eh, tiks prezentēts, to prezentēts eh, referents Fejokungs. Trešais paziņojums. Esam lūguši pilnvarojumu vēl vienai komitejas ārkārtas sanāksmē. Tā notiktu ceturtdien, 8. jūlijā, no pulkstens 9 līdz 11 no rīta. Šīs sanāksmes darba kārtības projektā visticamāk tiks iekļautas kredītreitinga aģentūras, kā arī 2009. gada Centrālās bankas gada pārskats. Tie bija paziņojumi, ko priekšādātāja lūdza jums nodot. Tagad es vēlētos jūs iepazīstināt ar Algirdas Šemetes kungu, kurš ir komisārs par eh, nodokļu jautājumiem, eh, auditu un pretkrāpšanu. Viņš prezentēs viņa darba galvenās prioritātes turpmākajam mandātam. Komisāra kungs dod jums vārdu un jums ir atvēlētas 15 minūtes. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Priekšsēdētā kungs, kungs cienījamie deputāti, kopš es eh, pēdējo reizi biju uz komitejā, es atceros, ka jums bija liela interese par nodokļu jautājumiem. Tādēļ es šodien esmu šeit, lai pastāstītu jums par saviem plāniem uz tuvāko nākotni un strādātu pie kā es uzskatu kopējas darba kārtības. Es gribu izmantot šo iespēju, lai iepazīstinātu jūs ar komisijas darba programmu nodokļu jomā. Krīze ir eh, likus dalībvalstīm pārskatīt savu ekonomikas politiku. Un Eiropa, lai Eiropa varētu atgriezties uz labklājības takas, tad ir jāveic attiecīgi pielāgošana un tā ietaupījuma budžetā. Tas ir jādara gan dalībvalsts līmenī, gan Eiropas līmenī. Nesnie notikumi ir parādījuši, kā, eh, cik ļoti savstarpēji saistīts ir uh, un viena no otras atkarīgas mūsu tautsēmniecības. Tādēļ Eiropas Savienības līmenī koordinācija ir ļoti svarīga, un, protams, ka komisijai šeit spēlēm ļoti svarīga loma. Es esmu gatavs izmantot jebkūrus rīkus, kas ir manā uh, instrumentārijā, lai nodrošinātu to, lai nacionālās nodokļu politika strādātu unisonā. Esmu pārliecināts, ka uh, Eiropā ir vajadzīgs vairāk laika un telpas politiskām debatēm par nodokļiem, un tādēļ es esmu ar mieru regulāri iesies šajā komitejā un mainīties domām ar jums, dalīties domās ar jums. Es zinu, ka jums, jūs varat dot ļoti uh, vērtīgu ieguldījumu. Es ceru, ka šodien mums būs tāda uh, konstruktīva viedokļa apmaiņa par trīs galveniem pīlāriem. Pirmkārt, ienākumu kvalitāte, runājot uh, par paplašināto ekonomiku, e, nodokļi, kas nodrošina ilgspējīgu attīstību un tā tālāk. Vispirms, runājot par kapitāla kvalitāti. Ņemot vērā pašreizējās grūtības ekonomikā, dalība valstis sastopas ar izaicinājumu veidot fiskālās konsolidācijas programmas un neviens tās neapšauba. Taču, ņemot vērā eh, nodokļu ieņēmumu kvalitāti, eh, nedrīkst par zem novērtēt to nozīmību. Komisija domās par to, kā pārskatīt nodokļu sistēmas, kā pārveidot tās tā, lai tās atbalstītu darba vietu veidošanos un jaunākas, zaļākas ekonomikas veidošanos. Katra dalībvalsts, protams, izvēlēsies savu pieeju, taču esmu pārliecināta, ka 27 vienpusējas un nekoordinētas pieejas diez vai būs labākais ceļš uz priekšu. Paturot to prātā, es gribu teikt, ka pašreiz strādāju pie tā, ka analizēju nacionālās nodokļu schēmas. Un kopā ar dalību valstīm es vēlos apspriest, kā labāk strādāt pie nākotnes iniciatīvām. Lai tādas diskusijas varētu notikt, esmu jau izveidojis darba uh, grupu uh, nodokļu jautājumos un esmu lūdzis dalību valstis noteikti pārstāvi šajā grupā, lai mēs kopā politiskā līmenī varētu uh, izlemt, kā tad virzīties uz priekšu nodokļu politikas jomā. Un šajā kontekstā es vēlos arī runāt par ieguldījumu, ko var sniegt finanšu sektors. Politiskās debats ir diezgan pretrunīgas un virkni jautājumu joprojām paliek neatbildēti. Vai institūcijām Vai ja jāpliek ar nodokļiem finanšu transakcijas, vai vajadzīga koordinācija nodokļu jomā Eiropas līmenī, vai Eiropas Savienībai jādarbojas vienai? Kādā veidā mm, sadalām ieņēmumi no Eiropas nodokļiem un tā tālāk? Ir uh, viens elements, par ko mēs esam nolēmuši, piemēram, uh, eh, banka aplikšana ar īpašu nodokli Rezolūcija ir pieņemta pagājušā martā, tā tika apstiprināta, un mēs runājām plašāk par banku aplikšanu ar nodokļiem. Es esmu pārliecināts, ka diskusijas G20 formātā šajā nedēļas nogalē būs vērsts uz centieniem rast globālu pieeju. Ja Jārunā par to, vai Eiropai vienai ir vērts aplikt ar nodokļiem savu finanšu sistēmu. Ja mēs to vēlamies darīt, mums ir tiešām vispirms jāizvērtē ies, eh, tādas nodokļu aplikšanas iespējas uz eh, Eiropas konkrētspēju. Ilgtspējīga attīstība. Eh, vienotais tirgus uh, ir vērsts uz to, lai e, mēs varētu realizēt e, stratēģiju 2020 un analizēt profesoru Monti ziņojumu. Mēs zinām, ka tikai labi funkcionējoši Eiropas tirgus nodrošinās e, bagātu, labklājīgu Eiropu, un tikai tādā šo vienoto tirgu varēs izmantot pilnā mērā. Mūsu centieni stiprināt mūsu ekonomikas var dot savu ieguldījumu arī citās jomās, piemēram, cīņā pret klimata pārmaiņām un tā tālāk. Taču vienotajā tirgu joprojām ir dažādas nodokļu barjeras. Esmu pārliecināts, ka mēs varam uzlabot eh, nodokļu sistēmu, padarīt to lētāku un atvieglot uzņēmumiem iespēju strādāt visā Eiropas Savienībā. Mēs rūpējamies arī par pilsoņiem. Grečkungs ziņojumā ir uzsvērts, ka mums ir vispirms jādomā par Eiropas iedzīvotājiem. Katru dienu man norāda uz to, cik lieli ir dažādi nodokļu šķēršļi, ar ko sastopas mūsu iedzīvotāji. Nodokļu diskriminācija, dubultā aplikšana ar nodokļiem. Lūk, cīņa pret šiem parādībām ir manā prioritāšu uh, priekšgalā. Esmu lūdzis eh, arī informāciju par globālām nodokļu problēmām, ar kudā, kurām sastopas uzņēmumi, kas strādā pārobežu kontekstā. Pagājušajā nedēļā notika publiskās konsultācijas uh, par problēmu, kas saistās ar mantojumu nodokļiem. Esmu centies izvērēt, izvērtēt šo problēmu plašumu un attiecīgi tad izlemt par mūsu eh, politiskajām atbildēm kas attiecas uz to saucamo compliance kostību atbilstības izmaksām. Es gribētu teikt, ka galu galā priekšlikums negāja tik tālu, kā parlaments un komisija to piedāvāja, taču eh, galu galā eh, šī atbilstības eh, izmaksas noteikti zemākas nekā tas bija sākotnēji plānots. Tālāk ir jārunā par korporatīvo nodokļu bāzi. Mēs šeit varētu likvidēt eh, dārgās nesaskaņas eh, starp nacionālajām sistēmām un izmaksām, kas rodas uzņēmumiem, kas darbojas vairāk kā vienā dalībvalstī. Otrkārt, eh, es nākšu klajā ar zaļo grāmatu pār PVN sistēmas pārskatīšanu lai radītu labvēlīgus no, uh, apstākļus uh, uzņēmumiem un uh, eh, vienkāršāku un saprotamāku sistēmu dalību valstīm. Balstoties uz sabiedriskām konsultācijām, es komisijai piedāvāšu komunikē, piedāvājot darba plānu, lai cīnītos ar dubultās nodokļu aplikšanas problēmām, ieskaitot ar, eh, ieskaitot maksājumu nodokli, nodokļu atvieglojumu, procedūras, to piemērošanu citām lietām, no kurām visvairāk cieši pilsoņi. Es domāju, ka mums ir jāpieņem zaļā darba kārtība nodokļu jomā, lai mēs panāktu savus uh, cīņas pret klimatu pārmaiņām mērķu sasniegšanu. Komisija pagājušo nedēļu izvērst debates par, eh, tie, eh, par enerģētikas vai energo nodokli. Pašreizējā sistēma nedarbojas tik labi, kā tā varētu strādāt, piemēram, lai atbalstītu energoefektivitāti vai cīņu pret klimatu pārmaiņām. Ļoti daudzi interesanti momenti ir parādījušies debašu laikā, es tos ņemšu vērā, kad analizēšu ietekmes izvērtējumu, kas nāks līdz priekšlikumam, ko es gatavojos iesniegt pēc iespējas ātrāk. Tālāk laba pārvaldība nodokļu jomā. Vēlos noslēgumā sacīt, cik svarīgi ir saglabāt ar dalību valstu spēju iekasēt nodokļus, īpaši šajās ekonomisko, šajos ekonomisko grūtību laikos. Tādēļ Eiropas Savienībai ir jācīnās arvien vairāk pret nodok, krāpšanos ar nodokļiem un jāizvērš starptautiskajā arēnā kampaņa par labu pārvaldību. Esmu priecīgs, ka uh, Eirofiski ietvaros padomu panāca vienošanos. Eirofisk būs agrīnās brīdināšanas sistēma vai mehānisms, lai cīnītos pret krāpšanos ar nodokļiem. Arī starptautiskajā jomā ir panākts progress kas veicina uh, labas pārvaldības principus jaunatīstības valstīs. Pēdējā ekofina sanāksmē bija runa ar par to, ka vajadzētu sanākt sarunas ar Šveici un Liktenšteinu, lai aicinātu tās piemērot rīcības kodeksu attiecībā uz konkurenci ar nodokļiem. Mans dienests jau ir plānojis sākt sarunas šajā jomā. Un priekš nākotnes es vēlētos teikt, ka mums ir jās, jāapvieno uh, savi pūliņi cīnoties pret nog, nodokļu konkurenci gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ārpus tās. Un Dominisikungs uh, savā ziņojumā daudz runājis par šīm lietām. Paplašinot rīcības kodeksu uz trešajām valstīm, uh, tas nav pietiekami. Tas vajadz, to vajadzētu pārskatīt, sadarbojoties ar dalībvalstīm. Vēl kāda prioritāte ir saskatīt progresu ekofinā par tā saucamo labas pārvaldības pakotni, kas ietver uzkrājumu direktīvu un uh, vienošanos, pretkrāpšanas vienošanās ar trešajām valstīm. Un eh, tās nav bijušas, eh, sarunas ir ļoti grūtas, un es eh, kopā ar Bēļģijas prezidentūru ceru panākt kādu risinājumu šajiem, šiem dokumentiem. Cienījamie kole, deputāti, es esmu iepazīstinājis jūs ar trīs galvenajām prioritātēm savā nodokļu darba kārtībā un iniciatīvām 2010. un 2011. gadiem. Uh, Es domāju, ka ir radušies jauni stimuli šai darba kārtībai un ir kļuvis skaidrs, ka saglabājot esošo situāciju vai darbojoties izolēt, mēs nevaram panākt progresu. Ja mēs varēsim izmantot šo iespēju, mums būs kvalitatīvāk nodokļu sistēma, kas ir taisnīgāk pret pilsoņiem, uzņēmējiem, dalību valstīm. Un tieši šādi uzskati arī vadīs manu rīcību padomu nolems, jums ir ļoti svarīga politiska joma, loma, kas spēlējam, uh, izsakot savu atbalstu šeit parlamentā un arī savās dalību valstīs, ir ļoti svarīgi, lai panāktu progresu, ko lielākā daļa mūsu uzņēmēju un pilsoņu uzskata par tādu nenobeigtu Eiropas integrācijas uh, dimensiju. Paldies, un es gaidu viedokļu apmaiņu. Thank you very much. Uh, komis Paldies, komisārkungs. Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka ekonomikas komiteja ir noturēju struktūrēts dialogs ar četriem komisāriem - komisāru Almūņu, Vārņē, Rēnu un tagad arī ar Šemetas kungu. Liels jums paldies! dodu vārdu Bulmanu kungam. Tagad, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, tas, ko jūs mums pastāstījāt, izklausās saprātīgi, jā. Mums Eiropas Savienībā ir vajadzīgas spēcīgākas diskusijas par nodokļu politiku. To noteikti nevarētu nekādā gadījumā apšaubīt, tas ir pareizi. Es vēlētos jūs lūgt izvērtēt situāciju pēc eh, tikšanās Toronto nedēļas nogalē. Un jums vajadzētu mums politiski pavēstīt, kur tad mēs pašlaik atrodamies. Tagad pastāstīšu, kā es to izvērtēju. Galu galā neesam nekur tālāk notik, nonākuši centrālajos jautājumos attiecībā uz krīzes apkarošanu, tāpēc, ka Eiropas Savienībā mums nav apņēmības, mēs neesam demonstrējuši mūsu kopības izjūtu. Uh, citiem ir pavisam savādākas intereses, un uh, jaunatīstības valsts īsti nesaprot, uh, kāpēc mums, uh, vajadzē, kāpēc mums vajadzētu iejaukties viņu problēmās, ja mēs paši neesam pietiekami spēcīgi. Un arī ASV nezina, kāpēc mums, viņiem vajadzētu kopā ar mums risināt problēmas, ja mums nav nekādas pasākuma paketes attiecībā uz ekonomikas stiprināšanu, uz ekonomikas uzplaukuma veicināšanu. Uh, Tas e, nozīmē, ka mēs neesam apņēmīgi, mums nav kopīgas nostājas. Ir tīpaši tas attiecas uz e, tādiem jautājumiem, kur Eiropas parlaments jūs ir aicinājis e, izplatīt priekšlikumus. Šajā uh, komitejā mēs esam formulējuši uh, attiecīgas rezolūcijas, plenārsēdē tās tika pieņemtas ar vairākumu. Mēs esam aicinājuši nodokļu politiku izmantot kā centrālo elementu krīžu novēršanā un krīžu, ap, krīžu apkarošanā. Tā skaitā cīņā pret eh, m, budžeta deficītu. Mēs esam aicinājuši komisiju veikt analīzi un izplatīt priekšlikumus Eiropas Savienībā. Kad tiks izdoti šādi priekšlikumi? Kad mēs saņemsim šādu analīzi? Uh, pašlaik atrodamies situācijā, kur vairs politiskas atrunas netiek eh, labi uztvērtas, tā skaitē pasaules ekonomikai, tā skaitē Eiropas Savienībai. Mums ir vajadzīga kopīga politika, mēs uz jums paļaujamies, bet jums ir jāizpilda mūsu uh, lūgumi. Īsnībā tie nebija pat lūgumi, īsnībā tās bija prasības no Eiropas parlamenta puses, un tās tika izteiktas jau pirms vairākiem mēnešiem. Thank you for your question and... Paldies par šo jautājumu un komentāriem. Es domāju, ka G20 tikšanās uh, rezultāti ir uh, visai skaidri. Eiropas Savienības nostāja bija tāda, ka ir jāapspriež jautājums par nodokļiem un finanšu sektoru globālā līmenī un pēc manām domām bija, e, notika padziļināta diskusija G20 tikšanās laikā, un tās rezultāts bija tāds, ka e, izrādījās, ka ir e, grūti panākt vienošanos globālā līmenī par nodokļu aplikšanu finanšu sektoram. Un uh, Komisija jau ierosinājusi ir noteikti īpaši nodokli bankām, lai varētu risināt uh, varbūtējās nākotnes problēmas šai nozarē un varbūt arī ir jāizvērtē, kāda ietekme varētu būt uh, šādu uh, nodokļu noteikšanai uz finanšu sektoru. Esmu jau lūdzu savus dienestus izvērtēt uh, šāda uh, finanšu transakciju nodokļu noteikšanai vai citu alternatīvo variantu ietekme jo šādas ierosinājums ir izteikusi gan komisija, gan arī Starptautiskais valodas fonds. Bet, lai varētu pieņemt lēmumu, mums ir jāizvērtē abas alternatīvas, jo, ja pieņem lēmumus, tad šie lēmumi uh, nevarēs, diemžēl, tikt pieņemt globālā līmenī. Šeit ir arī runa par konkurētspēju. Pēc analīzes pabeigšanas mums diskusijā būtu jāiesaista visas interesētās puses, tā skaitā parlamenti un dalību valstis, un jānonāk pie lēmuma par tālākiem pasākumiem. Tagad vārds Lamberta kungam. Paldies, uh, sveicu jūs šeit, Šemetas kungu, un es apsveicu arī daudzus uh, jūsu teiktos ierosinājumus, tie bija kā muzika mūsu ausīm, it īpaši, kad jūs runājāt par um, nodokļu bāžu uh, diskusiju stiprināšanu Eiropā, ka ir jāstrādā vairāk pie šās jomas. Tāpat ir apsveicam ar jūsu vēlme ar mums sadarboties, tā ir patiesa vēlme. To jūs apliecinājāt jau pirmo reizi ar mums tiekamies kā, tiekoties kā komisāra kandidāts, un jūs turpināt sadarbību šādā jomā. Mēs atbalstām daudzus jūsu minētos mērķus, mēs arī atbalstām nodokļu iniciatīvas uh, komisijas uh, izveidošanu. Un uh, jāsaka, ka diemžēl darba grupas darba darbs Uh, izdevumu jomā ir pilnīgi atdalīts no jūsu izveidotās uh, darba grupas, jo budžetā vienmēr ir jāskatās abas puses - ieņēmumi un izdevumi. Tātad, kad tiek teikts, ka ir jāizvērtē G20 rezultāti, tas ir svarīgi un mums arī ir uh, jāatbild uz virkni jautājumiem, vai mums jārīkojas vieniem vai jāgaida globāli risinājumi. Tas, tas pats, kas attiecībā uz odu, oglekļa tirzniecību. Mēs gribētu, lai būtu globāla vienošanās, bet ja mēs tādu mm, cenām panākt, tad vēl būs jāgaida daudzi gadi un mums ir jārīkojas ātrāk. Un tādēļ arī šai jomā Eiropa ir jāuzņemas vadošā loma. Tas nenozīmē, ka jārīkojas muļķīgi, Nē, vides aizsardzības jomā mēs uzsākām uh, īstenot šādu glabo, uh, globālo vadošo lomu, un tas stiprināja mūsu konkurētspēju, un es domāju, ka tāpat jādara arī uh, nodokļu politikas jomā. Jūs runājāt par iespējamiem konkurences apdraudējumiem, ja tiktu noteikts finanšu transakciju nodoklis. Eh, tas ir tāpat kā eh, runājot par oglekļa noplūdi eh, emisiju ierobežošanas, ierobežošanas jomā. Tiek teikts, ka šīs nozars ir jāaizsargā. Bet patiesībā, ja panalizē situāciju, tad šeit ir nevis 160 dažādi sektori iesaistīti, bet tikai 5 vai 6. Tas pats sakāms par finanšu jomu. Uh, pastāv iekšējais tirgus finanšu pakalpojumu jomā, un tas ir pietiekami spēcīgs, lai mēs varētu noteikt finanšu transakciju nodokļus. Jautājums arī par to, kā šos uh, ieņēmumus izmantot. Ja tiek noteikts uh, finanšu transakciju nodoklis, tad varbūt šos ieņēmumus ieskaitīt vajadzētu Eiropas Savienības budžetā, nevis dalību valstu budžetos un pēc tam daļu no šiem ieņēmumiem varētu pārdalīt dalību valstu vidū, samazinot atsevišķu dalību valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Tātad mums ir jārod tāds risinājums, kas visiem būtu izdevīgs, lai dalību valstis būtu ieinteresētas un lai arī Eiropas Savienība gūtu labumu. Uh, padome jau pirms divām nedēļām pieņēma lēmumu par stratēģiju 2020 un mēs to atbalstījām parlamentā, un mums tagad ir nepieciešami līdzekļi, lai šo programmu varētu īstenot, lai varētu atkal uh, stimulēt ekonomikas attīstību. Mēs vēlamies uh, piedalīties šajā pārdomu procesā, un mēs arī atbalstām jūsu ierosināto programmu. Paldies! Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem, par uh, to, ka jūs apsveicat uh, nodokļu politikas grupas izveidi. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi uzsākt politisku diskusiju par nodokļu jautājumiem Eiropas Savienībā, jo pro problēma, ar kuru mēs saskaramies šobrīd, ir ir tāda, ka ir daudz tehnisku debašu, bet politiskā līmenī debates par nodokļiem nenotiek. Pēc manām domām vajadzētu sasaistīt tiešām šos izdevumus un ieņēmumus, un fiskālā politika ietver abus šos elementus, gan ieņēmumus, gan izdevumus. Tā kā bilancē abām pusēm ir jābūt kārtībā lai varētu īstenot uh, nepieciešamo konsolidāciju daudzās dalību valstīs, bet tai pašā laikā tas ir jādala, jādara gudri un saprātīgi. Runājot par finanšu transakciju nodokli, kā jau es teicu, pēc G20 situācija ir kļūsi skaidrāka. Un Mums ir jāizteno padziļināta pilna analīze attiecībā uz iespējamām alternatīvām. Jautājums arī par to, kāda būs šī bāze vai tikai akcijas un vērtspapīri, vai arī derivāti, vai arī, jo šajā gadījumā ieņēmumi būs atšķirīgi atkarībā no nodokļu aplikšanas bāzes. Un mēs uh, pēc tam, kad būs uh, pabeigta analīze, apspriedīsim šos rezultātus ar jums un dalību valstīm un uh, nodokļu politikas grupā, tad domās par iespējamo virzību uz priekšu. Paldies! Beres kundze, vārds jums! Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Es jau neatkārtošu visu, ko teica jau divi iepriekšēji runātāji par to, kāda izaicinājuma ir saistīta ar finanšu transakciju aplikšanu ar nodokļiem. Bet jūs, kā Eiropas komisijas loceklis, saprotat savu lielo atbildību šai jomā, jo, ja mēs palūkojamies uz to krīzi, kādā mēs esam iegrimuši. Berešas kundze, saka priekšstādātājs, uh, diemžēl uh, šobrīd nedarbojas tulkojums angļu valodā. Es tiešām nezināju, ka šeit kādas uh, grūtības radušās, saka Berešas kundze, bet nu, vienmēr jau kaut kas var atgadīties. Just a moment. Est-ce que le commissaire a mis sur, eh, sur le... Yes. Vai komisārs, jā, ir ieslēdzis pareizo kanālu, tā tiešām ir. Es atvainojos, Berešs kundze saka priekšsēdētājs. Tātad. Es neatkārtošu to, ko teica jau iepriekšējā runātāji par finanšu transakciju aplikšanu ar nodokļiem, bet es gribētu uh, jums norādīt, ka jūs kā komisārs, kas ir atbildīgs par iniciatīvām šai jomā, un jūs kā komisijas loceklis saprotat, ka Eiropā šobrien, šobrīd ir uh, tiešām tāda skaidra apziņa, par to, ka nepieciešams aplikt ar nodokļiem finanšu transakciju šajā krīzes situācijā. Bieži vien tiek uzdots jautājums, kā samierināt pilsoņus ar Eiropas Savienību. Es teiktu, jāuzņemas iniciatīva ir Eiropas Savienībai vienai pašai attiecībā uz nodokļu noteikšanu finanšu transakcijām, un pilsoņi mūs atbalstīs. Un šī iniciatīva būs ļoti liederīga daudz daudzās jomās, no daudziem viedokļiem, bet, protams, tā nevar aizstāt citus nodokļus. Protams, skan tādas debates, ka vai nu būs finanšu transakciju nodoklis, vai būs šāds uh, mm, finanšu problēmu risināšanas fonds, it kā tās būtu alternatīvas, bet tās nav alternatīvas. Abi šie veidojumi ir nepieciešami. Tāpat regulātoriem ir jāveic uh, sava loma un mums ir nepieciešami ieņēmumi, lai finansētu virkni investīciju, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešams. Un tieši no šā viedokļa G20 rezultāti uh, ra, rod, rada tādu vilšanos. Šeit nekur nav atsauču uz uh, finanšu transakciju aplikšanu ar nodokļiem, tālāk par šo uh, finanšu risinājumu fondu. Šeit ir uh, piebilde pielikumā viens, un tā 21. punktā kaut kas ir teikts, bet nekas konkrēts gan tur nav ierakstīts. Un G20 uh, secinājumos uh, viena lieta ir pazudusi, kaut gan tā iepriekšējā G20 sanāksmē bija uh, viens no galvenajiem punktiem, proti cīņa pret nodokļu paradīzēm. Tagad šis uh, punkts jau ir izgājis no modes un ar to it kā vairs nav jānodarbojas. Un uh, G20 nodarbojas ar tādiem izaicinājumiem kā attīstība, un mēs apzināmies, kādu lomu uh, spēlē šīs nodokļu paradīzes, atņemot uh, valstīm nepieciešamos līdzekļus, ko varētu ieguldīt to attīstībā. Man vēl ir jautājumi par trim citiem punktiem, ja priekšsēdētājs atļauj man uh, uzdot šos jautājumus. Es ar lielu prieku dzirdēju, ka jūs minējāt ideju par to, ka būtu atkal jāpievērš tādam jautājumam, kā korporatīvā nodokļa konsolidāciju. Šis jautājums, protams, ir ļoti sarežģīts, bet tā pašā laikā absolūti nepieciešams, ja jūs vēlaties iedzīvināt Montī paketi. Un es gribētu zināt, uz kādas bāzes jūs esat uh, nolēmis šo darbu atsākt, vai jūs balstīsieties uz jūsu priekšgājēju veikumu, vai jūs varētu kaut ko konkrētāk pateikt šo par, par šo punktu un vēl kādā mērā pēc jūsu domām šis jautājums būtu jāiesaista ar citiem Monti paketes aspektiem, jo eh, šajā paketē ir tādi ļoti liberāli aspekti, kas virzās uz priekšu milzīgā ātrumā, bet eh, elementi, kas attiecas uz uh, nodokļu jautājumiem, brauc tā kā tāds vietējās satiksmes vilciens apstājoties katrā pieturā. Vēl papildu jautājums man. Varbūt es nedzirdēju pilnībā visu jūsu teikto, bet uh, uh jūs nerunājāt laikām par uh, nodokļu aplikšanas sistēmu, kas būtu saistīts ar uh, īstermiņa pēļņu uzņēmumos. Varbūt jūs par to runājāt, varētu pastāstīt sīkāk, kā jūs domājat risināt šo jautājumu. Um, tāpat uh, Hermana Van Rompuja uh, vadītajā darba grupā daudz tiek spriests par sankciju noteikšanu tām valstīm, kas neievēro uh, spēkā esošos noteikumus. Un mēs kopā ar virkni uh, komentētāji ierosinām padomāt par tādiem tādām saprātīgām funkcijām, kas nevis notecinātu asins slimniekam vai radītu tādu pret-eiropeisku refleksu, bet gan rīkotos gudri un saprātīgi, teiksim, tā, ka šīm valstīm būtu jāpaukstina PVN un uh, oglekļa nodoklis Es eh, domāju, ka komisija domā par šādām sankcijām. Vai jūs varētu pastāstīt kaut ko sīkāk par to, kas tiek domāts šajā jomā, ko jūs esat iecerējuši kopā ar komisāru Rēnu? Much, eh, Paldies! Jūs uzdevāt diezgan daudz jautājumus. Es centīšos sīkāk pastāstīt par eh, dažiem no tiem. Par eh, finanšu darījumu nodokļiem un finanš, finan, finansiālās darbības eh, nodokļiem mēs varētu tikai vienīgi atkārtoties. Tad, tad ir eh, teikts, ka abajiem šiem nodokļiem ir gan priekšrocības, gan arī trūkumi. Mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē abi šie kandidāti. Un ir jāsāk diskusijas gan ar jums, gan arī visām pārējām iesaistītajām pusēm par uh, veidu, kā mēs varētu doties uz priekšu šajā jomā. Šajā sakarībā jūs pieminējāt arī īsā termiņa pieeju atlīdzības jautājumos. Mūsu analīze, kā arī SVF analīze, norāda, ka uz šiem jautājumiem labāku atbildi sniegtu uh, finanšu darījumu nodokļi, jo te ir runa arī par atlīdzību finanšu institūcijās, protams, atkarībā no šāda nodokļa uzbūves. Arī tad varētu vērsties pret īsā termiņa problēmām atlīdzības jautājumos. Par CCTB Mēs pašlaik esam noslēguma fāzē ietekmes izvērtējumam CCCTB, un tas ir vajadzīgs, jo esmu aicinājis dienestus izskatīt priekšlikumu, kas paredz iekļaut te ne tikai multinacionālos uzņēmumus, bet arī uh, eh, MVU Mēs varētu vienkāršot šo struktūru tā, lai arī MBU varētu no tā gūt labumu, ja tie vēlas izplatīt, paplašināt savu darbību starptautiskā mērogā. Pašlaik tiek gatavot ietekmes izvērtējumi, kuru galvenais mērķis ir izskatīt dažus svarīgākos jautājumus. Vai ir uh, vajadzīga kopēja korporatīvā nodokļa bāze vai kopēja konsolidētā tā korpor korporatīvā nodokļa bāze, un ja tā ir konsolidētā bāze, tad ir jautājums, vai tai ir jābūt uh, brīvprātīgai vai obligātai. Pašlaik šie izvērtējumi tiek gatavoti, es ceru, ka tie tiks pabeigti. Šī gada laikā un nākamgad mēs varēsim sagatavot priekšlikumu par CCCTB. Tad pirmais projekts nākamgad. Nākamā gada pirmajā pusē. Tagad par eh, sankcijām. Trešdien komisāru kolēģijā mēs spriedīsim par komisijas priekšlikumu attiecībā uz pastiprināto ekonomisko pārvildību. Es varu jums pavēstīt, ka mēs cieši sadarbojamies ar Oliju Rēnu. Šķiet, ka mans portfelis pašlaik var ievērojami papildināt Olija Rēna portfeli jautājumos par ekonomisko pārvaldību. Jums ir taisnība. Sankciju sistēma ir jāveido tā, lai tā sniegtu pēc iespējas vairāk priekšrocību, lai tā tiktu piemērota pēc iespējas ātrāk, lai nerastos tādas situācijas, kad dalībvalstis jau ir nokļuvušas grūtībās. Olī Rēns pašlaik darbojas šajā jomā un tiek gatavots attiecīgs priekšlikums. Paldies! Uh, Dodu vārdu Klūtes kungam. Lielas paldies! Priekšsēdētāji, es arī vēlējos uzdot um, jautājumus par finanšu darījumu nodokļiem bet īstenībā jau ir uzdots gan daudz jautājumu par šo jomu, un jūs esat arī pietiekami daudz izteicies, tāpēc es nevēlos atkārtot šo jautājumu. Taču es uzskatu, ka visi iepriekšējā runātāja jau norādīja uz mūsu interesi par šo nodokli un uh, par to, kas uh, notiks uh, nākotnē šo nodokli. Ar mūsu Politiskā grupa atbalsta šādu nodokļu ieviešanu. Mēs uzskatām, ka uh, īsnībā ir pienācis pēdējais laiks, lai kaut kas uh, tiktu darīts šajā jautājumā. Īsnībā reakcija ir bijusi visnotaļ ātra attiecībā uz Grieķiju un arī uz citām valstīm. Tad, kad ir runa uz budžeta sanācējas uh, eh, plāniem, tad uh, mēs redzam, ka uh, visi tiek aicināti piedalīties, tiek izmantota valsts kase. Jūs teicāt, ka vajadzētu veicināt uh, sabiedrības izpratnes veicināšanu par Eiropu. Un es domāju, ja runa par krīzes izmaksām, tad, manuprāt, mums šeit vairs nav daudz laika palicis. Mums vajadzētu darīt kaut ko, lai bankas uh, tiktu iesaistītas krīzes pārvarēšanas izmaksu sekšanā. Es vēlējos to vienkārši pasvītrot no savas puses. Nākamais, ko es vēlējos teikt, eh, pēdējo dienu laikā Vācijas eh, avīzēs esmu lasījis, ka Rumānijā ir pie, palielināts eh, PVN par 3%. Manuprāt, cilvēki, kuri saņem visnotaļ zēmu atalgojumu, līdz ar to tiek sodīti um, valsts budžeta sanācijas dēļ. Un īstenībā no tā nemaz necieš bankas, kas izraisīja krīzi. Protams, ka ekonomiski pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšana e, neizraisa nekādas problēmas. Te ir runa par iekšējo tirgu. Man iepriekšējā runātāja arī runāja par to, ka mums vajadzētu panākt, lai iedzīvotāji tuvinās Eiropai. Un, manuprāt, šāda pievienotās vērtības nodokļa palielināšana rada liels problēmas. Un gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Paldies! Runājot par pirmo jautājumu, šķiet, ka es vairākas reizes jau esmu sniedzis atbildi, un mēs centīsimies sagatavot šo padziļināto analīzi pēc iespējas ātrāk, lai varētu sākt diskusijas starp iesaistītajām pusēm par PVN. Kā jūs zinat, mēs esam noteikuši minimālo līmeni, tie ir 15%. Nav noteikts maksimālais līmenis, taču ir tāda kā džentlmeņa vienošanās, ka maksimālais līmenis ir 25%. Tas nozīmē, ka šajā diapazonā dalību valstīm ir brīva izvēle noteikt pievienotās vērtības eh, eh, nodokļa apmērus. Tas attiecas ne tikai uz Rumāniju, bet arī uz citām valstīm, kas ir saskārušās ar grūtībām savā fiskālajā situācijā. Vairākas citas valstis arī ir ieteikušas paaugstināt PVN. Valsts, kuru es pazīstu vislabāk, ir paaugstinājusi uh, PVN no 18% līdz 21%. Kaimiņu valstis ir to paaugstināšas vēl vairāk. Mēs visi saprotam, ka nodokļu bāze PVN ir ļoti plaša. Un uh, nodokļa paaugstināšana par 1% dod visnotaļ ievērojamas budžetienākumas dalībvalstīm. Es, protams, saprotu to, ko jūs teicāt attiecībā uz to, kā nodokļi ietekmē iedzīvotājs, taču galu galā tieši dalību valstu ziņā ir visas iespējas risināt šos jautājumus, risināt sociālos jautājumus ar sociālās politikas palīdzību. Protams, ka jūsu teiktais ir ļoti svarīgi, un tieši tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es uzskatu, šāda nodokļu politikas grupā būtu labākais fórums, kur varētu apspriest dalībvalstu praksi attiecībā uz nodokļu jomu, un kur mēs varētu arī apmainīties ar paraugu praksi un spriest arī par sliktākajiem piemēriem. Tādējādi mēs varētu mācīties gan uh, no labā, gan arī uh, no netik labā nodokļu piemērošanas praksē vairākās dalībvalstīs. Vairākām dalībvalstīm, mm, lielākajai daļai no dalībvalstīm ir vajadzīga fiskālā konsolidācija, un tieši tāpēc šāda veida diskusijas un parāk prakses apmaiņa būtu ļoti noderīgas. Tādējādi mēs varētu sagatavot gudru izejas stratēģiju gan attiecībā uz nodokļiem, gan uz budžeta ieņēmumiem. Okay. Paldies. Dodu vārdu Esāijas kundzei. Paldies. Komisāra kungs. Nodokļu politika, kā mēs visi zinām, ir viens no galvenajiem veidiem, kā ietekmēt ekonomikas politiku un īstenībā visas pārējās politikas jomas. Tieši šādā veidā var uh, ļaut valdīm, valdībām savām valstīm attīstīties un kļūt uh, labklājīgākām. Eiropā PVN ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, par ko mēs pašlaik, par ko mēs pašlaik spriežam taču ņemot vērā ekonomisko krīzi, tiek izdarīts arvien lielāks spiediens nodrošināt kopēju ekonomisko politiku. Kādas sarunas notiek komisijā, un šeit es domāju tieši Somijas komisāru Olio Rēnu, kā mēs eh, ilgtermiņā varētu izvairīties no sadursmēm starp nacionālo suverenitāti, ņemot vērā to, ka dalībvalstu valdības un parlamenti uztraucas par šāda veida attīstību ekonomikas politikā un nodokļu politikā. Un kā mēs varētu piedalīties eh, diskusijās par kopējo nodokļu apmēriem. Vairākas valstis ir eh, sākušas izskatīt, kādus nodokļus tās varētu palielināt. Daudzos gadījumos tas ir tieši pievienotās vērtības nodoklis. Taču daudzās dalībvalstīs nodokļu sistēmas ir vājas. Nodokļu iekasēšana nemaz nevedas tik labi, jo izvairīšanās no nodokļiem ir viens no izplatītākajiem sporta veidiem valstī. Šķiet, ka mēs vienmēr palielinam nodokļus tieši darbiniekiem, jo tas sastādā ļoti lielu daļu no nodokļu bāzes. Kā mēs varētu nodrošināt, lai nodokļu iekasēšana būtu efektīvāka? Kā mēs varētu uzlabot nodokļu sistēmas kvalitāti? Kāds ir komisāra viedoklis šajā jautājumā? esam centušies vērsties pret izvairīšanos no, no nodokļu nomaksas un nodokļu krāpšanās, taču kā mēs varētu nodokļu sistēmu padarīt skaidrāku un vieglāk saprotamu cilvēkiem? Nākamais jautājums, ko es vēlējos pieminēt, attiecas uz PVN. Vairākās dalībvalstīs šis jautājums uh, nesenā pagātnē ir skatīts. pakāpojums sektors un uh, nozares, kur strādā daudz strādājošo, tas sagādā ļoti daudz problēmu. Ir vairākas jomas, kuras, kurām tiek piemērots augstāks PVN, piemēram, materiāla izmaksas, un līdz ar to no tā ļoti cieši mazāki uzņēmumi. Uh, well, uh... Paldies par uh, šiem jautājumiem. par pastiprināto ekonomisko pārvaldību. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka mums vajadzētu rast pareizo līdzsvaru, mums nevajadzētu graut dalību valstu suverenitāti, savas politikas veidošanā. Taču vienlaicīgi mums vajadzētu nodrošināt, lai šī politika būtu ilgspējīga. Skatoties no stabilitātes un izaugsmes pakta ievērošanas viedokļa un no makroekonomiskās stabilitātes viedokļa. Ja runa par nodokļu politiku un eh, saskaņotu sistēmu netiešo nodokļu jomā, te ir daudz iespēju veikt uzlabojumus, un eh, ir arī nepieciešams to darīt. tiešo nodokļu ziņā es gribētu ieteikt korporatīvās nodokļu bāzes saskaņošanu. Tas ir ļoti svarīgi iekšējā tirgus attīstībai, taču es neuzskatu, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk un uh, ka mums vajadzētu harmonizēt nodokļu likmes. Mums vajadzētu to atstāt dalībvalstu suverenitātes ziņā. Galu galā dalībvalstīm ir tiesības veidot savu politiku. Taču galvenais jautājums šeit nav harmonizācija, te ir runa par labāku saskaņošanu, par koordinācijas darbu. Tieši tāpēc es gribētu ieteikt tādu sistēmu, kur dalībvalstis ar nodokļu politikas grupas palīdzību varētu koordinēt savas darbības un varētu arī mācīties vien no otras. Tādējādi šīs sistēmas katrā dalībvalstī varētu veidot gudrāk un eh, tendēt vairāk uz izaugsmi. Nodokļu iekasēšanas jautājums un izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Šīs problēmas ir ļoti smagas, it īpaši krīzes situācijā. Patiešām ceru, ka lēmums par Eirofiska dibināšanu ļaus mums cīnīties ar tādām problēmām, it īpaši PVN jomā, jo ir taču vajadzīgs laiks, lai izveidotu šādu struktūru, kas ļautu mums daudz ātrāk apmainīties ar informāciju starp dalībvalstīm, kas eh, risina šādus jautājumus, ko, kuras saskarās ar pārobežu izvairīšanos no PVN nomaksas. Mēs sadarbojamies arī ar citiem dienestiem, tādiem kā OLAF, Eh, cigarešu un eh, citu preču ziņā, kas ir apliktas ar akcijas nodokli. Robežu valstīm, kaimiņu valstīm šīs jau, šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Pavisam drīz mēs eh, dzirdēsim arī par konkrētu rīcību šajā jomā. Par PVN un par nodokļu līmeni nozarēs ar daudz strādājošajiem. PVN direktīvā ļauj dalībvalstīm piemērot samazinātu likmi tādiem pakalpojumiem, kur tiek izmantot cilvēku darbs, taču tas galu galā ir šo dalībvalstu ziņā. Ja jūs gribat dzirdēt manu personīgo viedokli par PVN un uh, izņēmumiem vai PVN likmes samazināšanu, tad es to īpaši neatbalstu. Nedomāju, ka tas ļauj patiešām sasniegt šī nodokļa mērķus. Taču dalībvalstis var tos piemērot, protams, ievērojot direktīvā noteiktos ierobežojumus, var piemērot samazinātas likmes, šādām nozarēm, šādiem pakalpojumiem, kas, protams, ir atrodami vienā no pielikumiem direktīvai. Paldies! Dodu vārdu Pasesko kundzei. Thank you so much. Uh, Paldies! Financial sector, how can we protect Es gribēju jautāt, kā aizstāvēt eh, tātad banku klientus, eh, vienkāršos lietotājus, lai šīs te izmaksas, ja tiks uzlikt šāds nodoklis, netiktu pārlikts uz viņiem mehāniski. Un eh, PVN, piemēram, Rumānijā tika paaugstināts, un es gribētu paskaidrot, ka mēs pieņēmām šo lēmumu saskaņā ar Starptautisko valūtas fondu, uh, un tas bija viens no risinājumiem, kuru viņi pieprasīja, un eh, mēs eh, arī to izpildījām. Eh, un mēs to izdarījām pirmkārt tāpēc, ka mm, vajadzēja samazināt pensijas par 15%, budžeta sektorā strādājušiem par 25%, taču to ceturks uh, konstitucionālā tiesa noraidīja, un tādēļ mēs uh, izvēlējāmies PVN paaugstināšanu. Jā, paldies par komentāru. Jautājums, ko jūs pacēlāt par um, iespējamo um, transakciju nodokļu pārlikšanu uz uh, klientiem. Tas ir viens no jautājumiem, kas, protams, ir jārisina, analizējot eh, šī te nodokļu ieviešanas iespējamās sekas un ietekmi. Un tādēļ mums ir jāraugās, kā tas ietekmēs patērētāju ja mēs eh, turpināsim tātad strādāt pie šī nodokļa ieviešanas. Ir arī citi elementi, kam ir jāpievērš uzmanība, veicot šo ietekmes analīzi un eh, risinot jautājumus par to, vai tas tiešām ļaus kaut kādā veidā cīnīties ar svārstībām, tirgu, bet tēma ir sarežģīta un viedokļi ir atšķirīgi šajā jomā. Uh, Un tāpēc mm, šis lēmums nekādā gadījumā nav vienkārši pieņemams. Mums ir ļoti eh, rūpīgi jāpieiet jebkuram šādam priekšlikumam to veidojot, jo priekšlikumam ir jāizanalizē visi negatīvie eh, momenti, jo vēlāk eh, atklājas, ka mēs esam pieļāvuši kļūdas, un es uh, negribētu uh, piedāvāt kaut kādus kļūdainus uh, priekšlikumus, uh, ja mēs runājam par tik ļoti svarīgām lietām, kā piemēram nodoklis uz finanšu aktivitātēm vai nodoklis uz finanšu transakcijām. Attiecībā uz PVN, nu tas liekas, ka bija jūsu paskaidrojums un komentārs, nu man, es tur varu teikt, ka konkrētā likme, PVN likme, ir katras dalība valsts ziņā un. Uh, Rumānija pieņēma šo lēmumu saskaņā ar esošajiem, esošo PVN direktīvu attiecībā uz likmēm un tā. Mums arī bija citas diskusijas par citiem konkrētiem punktiem PVN jomā, bet attiecībā uz likmēm ja dalība valsts to ir noteikusi virs 15% un līdz 25%, tad tas ir dalība valsts ziņā pieņemt šādu lēmumu. Paldies, komisāra kungs. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tādā gadījumā es vēlētos atgādināt kolēģiem un arī komisāru kungam, ka ekonu koordinātoru sanāksmē mēs vienojāmies par sekošām prioritātēm 2010. un 2011. gadam. Vispirms ietekmes e, izvērtējums, e, uzliekot jauno finanšu transakcijas nodokli, mēs par to runājām. Tālāk enerģijas nodokļu direktīvas pārskatīšana, uh, paziņojums par nodokļiem un attīstību un priekšlikums par minimālo likmi, tas jau ir izdarīts. Tālāk priekšlikums par uh, PVN voucheriem un jauno PVN stratēģiju zaļā grāmata. Tālāk uh, pilsonis ir pats galvenais veidojot nodokļu priekšlikumiem. Uh, un arī vienotās kopējās uzņēmuma nodokļu bāzes izveidošana. Jūs jau sacījāt par to, minējāt to run, savā runā. Un tad mums ir vēl prioritātes attiecībā uz komunikāciju par nākotnes PVN stratēģiju, kam būtu jānāk lojā 2011. gadā, koordinācija mantojuma nodokļu jautājumos un procentu eh, likmju peļņas un eh, honorāru eh, direktīvas pārskatīšana. Tātad varbūt jūs varat par VKUNB tagad parunāt. Uh, is coherent with the uh, programma. Jā, ir tātad šī te programma izstrādāta komisijā nodokļu jomā. Un eh, tas nodrošinās tiešām labāku sadarbību, es tā ceru, eh, starp mūsu institūcijām. Runājot par vienoto kopēju uzņēmumu nodokļu bāzi, eh, tātad mēs šī gada laikā plānojam pabeigt ietekams izvērtējumu un balstoties uz rezultātu, tad mēs arī nāksim klajā ar priekšlikumu nākošā gada pirmajā pusē. Un eh, ir vairākas alternatīvas, kas pašlaik tiek izskatītas, novērtējot ietekmi par to, vai tam ir jābūt kā UNB vai VKUNB vai UNB vai tēm būtu, būtu jābūt obligāti, vai arī izvēle būs kaut kādā ziņā brīvprātīga. Nu, tā tad man dienas pašlaik nodarbojas ar šo izvērtējumu. Paldies! Šemetis kungs, mums, ka jūs šeit bijāt, un gan jau mēs jūs aicināsim atkal piemērotā laikā. Paldies! Thank you. Now, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, diemžēl mums ir jāpārtrauc mūsu sanāksme līdz puspieciem, jo mums nav ieradies referents, nav ēnu referentu pār tiem ziņojumiem, kas mums ir jāapspriež. Tādēļ tiksimies 16.30. Paldies!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 Right. We are resuming the meeting. Cienījamie kolēģi, atsāksim darbu. And we are at point four. Un esam nonākuši līdz darbkārtības ceturtajam punktam - statistikas datu kvalitāte pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā. Tādēļ lūksim Karaskungu un vārds jums. Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi, liels paldies, ka pirms balsojuma jūs devāt man vēlreiz vārdu. Īstenībā mums eh, priekšnesacījumī Eirostatam eh, gan eh, plenārsēdes diskusijās, gan arī mūsu komitejas sanāksmēs jau tika noteikti. Mums bija gan motiskais jautājums, gan arī rezolūcija, ko parlaments ir pieņēmis. Grozījumu izskatīšanā es eh, paļāvos uz rezolūcijas informāciju un gribētu teikt, ka neformālajie kanāli šoreiz ir labi nostrādājuši. Padome komisijas eh, priekšlikumu uh, ir mazāk atūdeņojis, nekā mēs no tā baidījāmies. Likumdošanas akts ir pirmā reakcija uz Grieķijas krīzi, kur gadiem ilgi tika aizplīvoti dati un kur īsnībā nebija nekādas iespējas nodrošināt eh, komisijas pārbaudes. Tādi gadījumi nākotnē vairs nedrīkstētu atkārtoties. Mēs esam noteikuši to, ko mēs vēlamies panākt, un eh, lai mm, visu saīsinātu, es vēlētos jūs informēt par to, ka attiecībā uz iesniegtajiem grozījumiem visas šās vēlmes izdarīt grozījumus no manas puses esmu atzinis. Visiem esmu pielicis uh, zīmīti plus, izņemot divus. Tātad eh, šie divi grozījumi, manuprāt, ir problemātiski. Viens ir 23. grozījums un Bokraškunga apsvērums kur ir runa par spēcīgāku Eiropas centrālās bankas iesaistīšanu. Manuprāt, eh, un arī domājot eh, kopā ar Eirostat, mēs uzskatām, ka tas ierobežot pašreizējās tiesības, un manuprāt, nav nekādas jēgas to šādā veidā formulēt. Tieši tāpēc Larieša Bokroša grozījumā es gribētu ieteikt eh, balsot pret to. un tas ir 14. lapusē, un es vēlētos teikt, ka neesmu pret to, bet manuprāt, ka apspriežoties ar pārējām institūcijām, mēs uzskatām, ka tiesiski šis jautājums jau ir atrisināts. Nākamais eh, grozījums ir par izmeklēšanas komiteju Eiropas parlamentā. Šī prasība plenārsēdē, ka tika balsots par rezolūciju, netika apstiprināta. Esmu tāpēc vedis sarunas ar grozījumu iesniedzēju. Un, protams, ka mēs labprāt ieviestu šādu izmeklēšanas komiteju, taču ar grozījumu autoru esmu vienojies par mutisku grozījumu. Mutisks grozījums skan šādi. Komisijai vajadzētu noteikt, kā uh, finanšu statistikas ievākšana un apkopošana tiks veikta, un uh, tāpēc vajadzētu panākt arī vairākumu, lai ņemot vērā šo matisko grozījumu, mēs varētu svītrot atbildīgās uh, puses Un tālāk ir prasības, par kurām vajadzētu ziņot Eiropas parlamentam. Tieši tāpēc mēs esam lūguši komisijai noteikt visas procedūras, skaidri noteikt, kādas kļūdas ir pieļautas iepriekšējā gada laikā. Un uh, ziņot attiecīgi parlamentam. Un pēc tam mēs varam arī uzdot jautājumu, vai ir vajadzīga šāda parlamenta komiteja, kas uh, varētu izskatīt šādus jautājumus. Līdz ar to mēs ar šo mutisko grozījumu svītrojam šos četrus vārdus. Es ceru, ka mm, komiteja nobalsos ar vairākumu par šo grozījumu, un tad mums vairs nevajadzētu šādus jautājumus izskatīt. Mēs varētu arī mm, uzskatīt, ka šis jautājums ir tiesiski noskaidrots. Pārējiem visiem grozījumiem mēs varam piekrist. Es vēlētos visiem pateikties par sadarbību un arī par gatavību nebūt, nestāties konfrontācijā, bet gan eh, strādāt kopā ar mums un stiprināt Eirostat eh, no parlamenta puses. Visiem par to paldies! Thank you, Mr. Kārs. Paldies, Kāras kungs. Vai kāds ēnu referents vēlas ko teikt? Kā viens no referentiem es vēlētos sveikt referentu, jo šīs konsultācijas tika uzsāktas jau re, ziņojām agrīnajās stadijās, un tās ir devušas augļus. Mēs redzam, ka ir panākta vienošanās par lielāko daļu no grozījumiem. Attiecībā uz šo vienu jautājumu, kuru pieminēja uh, Eh, Karaskungs, protams, mēs visi esam pār izmeklēšanu, un lai nu ko viņi atrastu, tad to viņi ir atradīs. Taču mums nevajadzētu jau tagad um, norādīt ar nosodījumu uz kādu ar pirkstu un tādējādi radīt dažādas bailes un bažas. Protams, mums ir jādod ērastat rīcībā visi līdzekļi un instrumenti tā, lai viņi varētu uh, darboties, un arī izmeklēšanas komiteja būtu viņu ziņā, tādējādi viņi varētu izlemt, kas, kas tad ir labākais rīcības veids. Tieši tāpēc mēs ar prieku gaidīsim šo grozījumu apstiprinājumu balsojumā, tad, kad eh, tiks balsots par šo ziņojumu vēlāk šajā sanāksmē. Un tagad pāriem pie piektā punkta kur ir runa par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu finansēšanu un darbību. Referents ir Tomas Hendels. Un Plūtskungs vēlēs ko teikt? Jā. Es vēlētos izteikties Tomasa Hendela vārdā, viņš diemžēl ir saslimis šodien un nevarēja pie mums ierasties, un tāpēc viņš lūdza, lai es viņu vārdā izsakos, ja vien eh, to ļaus. Jā, tas Hendels eh, pirmā kārtām pateik, pateicas par labo un uh, Eh, sadarbību. Protams, tika iesniegti vairāki grozījumi, bet eh, ne visi bija pietiekami saskanīgi, tāpēc tika panākti eh, kompromisa grozījumi kopā pieci. No mūsu puses mēs varam apstiprināt šos kompromisa grozījumus, un mēs ceram arī, ka vairākums nobalsos par šiem grozījumiem. Ir divi svarīgi punkti no mūsu viedokļa. Protams, kompromisi ir noveduši pie tā, ka uh, ieteiktie priekšlikumi ir nedaudz pavājināti, bet tas ir tikai normāli, jo galu galā eh, kompromisu veidošanā eh, visi ir piedalījušies un līdz ar to kompromisi arī ir panākti. Ja runa par B kompromisu, tad uh, tur ir runa par to, ka komisijai tiek, tiek aicināta ja ir radušās eh, sociālas izmaksas attiecībā uz bezdarbu eh, šī fonda izmantošanā, tad varbūt mēs varētu aicināt eh, ņemt dalību šī fonda finansēšanā. Otrs punkts, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs no šī instrumenta vajadzētu izveidot pārstruktūrēšanas instrumentu, tā lai tas nebūtu tikai atbalsta instruments, bet mums vajadzētu panākt to, lai komisija sagatavotu priekšlikumus par to, kā varētu nodrošināt ilgspējīgāku ekonomikas pārstruktūrēšanu un kā varētu normālāk izmantot šādu instrumentu šādiem mērķiem. Trešais svarīgais punkts kas arī ir arotbiedrību interesēs un par ko arotbiedrības pašlaik domā, ir aicinājums komisijai izsvērt, kā kritērijus vajad, varētu vienkāršot un lai šī uh, pieteikuma procedūra būtu vienkāršāka. Galu galā krīzes situācijā nav pietiekami daudz laika un ir jāmēģina iegūt līdzekļus no šī instrumenta daudz ātrāk. vismaz um, ar, ar to tad uh, ziņojums arī kaut ko iegūtu no kompromisiem. Paldies! Paldies, Klūtis! Paldies, Klūtis kungs, un mums ir vēl kāds, kas vēlas izteikties. Hubners kundze, es īsti neprasīju vārdu, bet ja nu, ja tas man ir iedots, tad es vēlētos teikt sekojošo. Es tādu pārstāvu EPP grupu un strādāju ar liberāļiem. Li un kolēģiem no Eiropas konservatīvo grupas. Un kompromisos mēs neatradām Mēs eh, neatzīstam, ka, mē, ka tie ir tādi uh, grozījumi, kas ietvertu panākto kompromisu, kas notiks sarunu gaitā. Un līdz ar to mēs paudīsim šo te galējo attieksmi, un mēs joprojām turpināsim uh, pastāvēt uz to, ko mēs iesniedzām savos sākotnējos grozījumos, jo, manuprāt, šie te kompromisi, kas tagad ir redzami, uh, neatbalsta struktūrālās izmaiņas un nepalīdzēs Eiropas industrijā kļūt par konkurētspējīgāku industriju. Es zinu, ka Hendelkungs to zina, bet es to vēlējos tikai vēlreiz atkārtot. Ja mums ir mūsu atsevišķās tātad domas par to, uh, kas mūsuprāt nav iekļauts kompromisa grozījumos, kā Hendelkungs to piedāvā. Paldies! Thank you very much. Udo, you want to say? Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Udo? Paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu mūsu referenti Podimatas kundzi, kas ir arī devusi savu ieguldījumu šī ziņojuma gatavošanā. Hibneris kundze, es ļoti novērtēju jūsu darbu jau ilgu laiku, Es īsti nezinu, kas ir noticis sarunās, bet es esmu ņēmis vērā, ka šeit ir runa par trīs politisko grupu redakciju. Es īsti nezinu, kāpēc tas tā ir. Es īsti nezinu, kāpēc mēs varējām, nevarējām panākt uh, vienprātību. Varbūt mēs uh, mazliet vēlāk varēsim to noskaidrot un mm, jāpanāk, lai nekas tam līdzīgs neatkārtotos vairs. Mēs esam uh, mēģinājuši atbalstīt referentu jo galu galā mēs arī atbalstam šo priekšlikumu. Podimētas kundze skata, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Viņa ir devusi savu ieguldījumu pirmām kārtām, lai nodrošinātu, ka tiek skaidri pateikts, ka te nav runa par konkrētu firmu vai korporāciju politiku, ja ir runa par globalizācijas fonda izmantošanu. Globalizācijas fondam ir jābūt ar struktūrālu ietekmi, tā lai varētu panākt, ka uh, tiek nodrošināta ilgtermiņa ietekme konkrētajā reģionā, lai tā labi ietekmē darba situāciju reģionā un tā tālāk. Mums vajadzētu papildināt šos mērķus arī ar 2020 stratēģijas mērķiem tā, lai panāktu šādu ilgspējīgu ietekmi. Šeit nav runa tikai par sīkiem pasākumiem, te ir runa par patiešām ilgspējīgu politiku šajā konkrētajā ekonomikas reģionā. Tas būtu tas svarīgākais, ko vajadzētu ņemt vērā no Podimates kundzes darba. Mēs atbalstam šo ziņojumu, mēs vēlamies, lai tas kļūtu vēl labāks. Mēs nevēlamies to uh, noliegt, mēs nevēlamies, lai tikt nobalsots pret šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka mūsu komiteja šis ziņojums ir ļoti būtisks. Vanš. Um, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Iznāk tā, ka šis uh, ziņo, atzinums tiek sniegts par uh, ziņojumu, kur mēs strādājam kopā ar budžeta komiteju, un šis ziņojums ir svarīgs, lai dotu signālu komisijai par šā fonda nākotni Ja mēs izvērtējam šā fonda vajadzības, ja mēs uh, ir nožēlojami runāt par tā eksistences apdraudējumu šai sakarā. Man ir uh, jautājums par vienu punktu. Es nezinu, kā tas ir iestrādāts kompromisos, bet šis punkts ir ļoti svarīgs, un tas sasaucas ar Himneres kundzes iesniegto grozījumu, proti par sociālo partneru iesaistīšanu un par sociālā dialoga nosacījumiem uzņēmumos, ja atlaistie darbinieki saņem fonda atbalstu. Mūsu gūtā pieredze konkrēti īrijā liecina par to, ka tad, ja netiek šai procedūrā iesaistīti sociālie partneri, tad uh, šo fonda izmantošanas efektivitāte ir zemāka. Un šis fonds labāk darbojas tajās valstīs, kur tiek iesaistīti sociālie partneri, Vācijā, piemēram, un Austrijā un šie sociālie partneri tiek iesaistīti jau no procesa sākuma. Bet īrijā šis process nenorīt veiksmīgi un tieši tādēļ, ka netiek iesaistīti sociālie partneri, kas varētu vēst sarunas ar uh, valsts varas iestādēm. Un tādēļ mēs uzskatām, ka sākotnējā redakcija piektajā punktā būtu atbalstāma un mēs ceram, ka tas tiks arī iekļauts uh, mūsu atzinuma galaversijā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī pašai ir iesniegti grozījumi par šo atzinumu, lai mainītu atzinuma vai ziņojuma toni ar diviem mērķiem. Pirmkārt, uh, Eh, šeit bija juridiskas neprecizitātes, un otrs iemesls ir tāds, ka šeit bija zināmā mērā pretrunas. No vienas eh, puses tiek prasīts eh, šo fondu biežāk izmantot, un tai pašā laikā tiek noteikti papildus kritēriji, kuri apgrūtina fonda izmantošanu. Un es uzskatu, ka mums ir jāvienkāršo šo Eh, mūsu fondu, gan globalizācijas fonda, gan eh, struktūra fondu izmantošanas nosacījumu. Nākošajā gadskārtējā ziņojumā, kur, eh, kur tiek veikts starposmu izvērtējums, tiek prasīts nodrošināt, lai šis globalizācijas pielāgošanās fonds būtu uh, tiešām liederīgs instruments uh, krīzes situācijā un arī struktūra fonda izmantošanas sakarā. Paldies! Kluta. Mr. Kluta, you want to uh, say? Tātad, Klutas kungs, jūs vēlaties kaut ko teikt noslēgumā? Nē, paldies, manuprāt, viss jau ir pateikts. Es vēlētos tikai vēlreiz lūgt eh, visus piekrist kompromisiem. Es domāju, ka tie ir pietiekami darboties spējīgi, un tieši tāpēc tas arī būtu mans aicinājums. Bet, manuprāt, mums vajadzētu vienkārši izmantot laiku, lai jau balsotu. Labi, paldies! Do you want to take over?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 Right, everybody, have we, have we got cards? Has everybody... Tā, vai lūdzu visiem ir eh, balsošanas kartas, jautā priekšsēdētāja Bolskundze. Tātad eh, testēsim balsošanas iekārtas, izmēģinam, sākam balsot. Lūdzu, nobalsojiet, viss, kas vēlas. Where's, where's, where's he gone? He's there. He's there. Where? There. Standing over there. Oh. Right, we're closing the voting. Beidzam balsot. Uz šo brīdi mums tā kā ir vairāk karšu nekā balsojošo deputātu, bet, nu, tad, kad ziņosim par Karasa kunga ziņojumu par statistikas datu kvalitātes pārmērīgu budžeta deficītu novēršanas procedūras kontekstā, uh, Tad ir runa par otro grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Kompromisā, kas par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tā šķiet, taču pārbaudīsim elektroniski. Tātad 23. grozījums. Beidzam balsot. Šķiet, ka atkrīt Lūlīngas kundze. Lūlīngas kundzei nav mikrofons ieslēgts. Eh, Lūlīns kundze, nu, mēs jau noraidījām viņu arī bez jūsu palīdzības skaidrs jūsu balsojums. Tas tik un tā atkrīt. Un tagad 24. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 25 par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas pieņemts, 4 par pret atturas pieņemts, 27 par pret atturas pieņemts, 28 par pret atturas pieņemts. Šķiet, ka šis ir jāpārbauda. Pārbaudam 28. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pret atturs pieņemts. 29 par pret atturs pieņemts. 30. Mutiskais grozījums no referenta puses. lai mainītu vārdus and stage uh, pension funds and vietā including, kas par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pretaturs pieņemts. Trīs pirmais par pretaturs pieņemts. Trīs divi par pretaturs pieņemts. Septiņi par pretaturs pieņemts. Viens ir atsaukts. Astotais grozījums par pretaturs pieņemts pieņemts. Devītais grozījums ar izmaiņām pēdējā mirklī, un tas ir izņemt vārdus name the responsible parties no šī mutiskā grozījuma, un tad tas būs sekojoši. financial statistics from member states was conducted in the past and draw the relevant conclusions which shall be reported to the European Parliament. So that's the new or... Lūk, tas ir jaunais mutiskais grozījums, eh, kas par. Tas ir mutiskais grozījums, kāds jums viņš ir, iz, eh, tiek nosvītrot vārdu name the responsible parties. Tātad, kas atturas? Es ne, īsti nesaprotu, kā jūs esat nobalsojuši. Balsosim elektroniski. Tātad balsojam par mutisko grozījumu.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 Nu tad mm, beidzam balsot pieņemt. Tālāk pārējiem pie apsvērumu numur 3, kas par pret atturas pieņemts 11 par pret atturas pieņemts 12 par pret atturas pieņemts 13 par pret atturas pieņemts 14 par pret atturas pieņemts 14. pārbaudīsim elektroniski. Viss nobalsojuši, pieņemts. 15. grozījums par pret naturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Otrā daļa ir noraidīta. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret. Deviņus to vajadzētu pārbaudīt. Visi nobalsojuši? Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 20. kas par pret atturas pieņemts. Un vai mēs varam balsot par visu tekstu ar grozījumiem elektroniski? Balsojam. Viss nobalsojuši. pieņemts ar 38 pret 1 un viena, viens deputāts atturējies. Apsveicam Karas kungu. Un tagad, protams, varat aplaudēt. Um. At least I got one with the rapporteur on this. Okay. Okay. Um, this is now the draft resolution. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu par Eiropas finanšu stabilitātes instrumentu, Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu un turpmākajām darbībām. Tātad jūs, jums ir jāskaita līdzi pirmais uh, pa, uh, punkts, kas par Tātad vai mēs varam balsot blokā par līdz vārdiem having regards? Tātad par visu šo sadaļu, ar, um, kas sāks ar having regards. Es domāju, ka mēs līdz trešajam punktam varam balsot blokā. I think, I think the... Labi, tad eh, iesim uz priekšu mazāk. Tātad vai mēs varam having regards līdz mīnus A punktam? Tātad visus tos, kas havings, visus balsojam kopā, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk mīnus A jaunais, ko iesniegusi sociāldemokrāta grupa par pret atturas. Es domāju, ka mums ir jāpārbauda punkts mīnus A jaunais. Oh, yeah. Thank you. It does. Okay. And that's carried. Jā, un tas ir pieņemts. Mīnus AA par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 Tātad pārbaudījuši esam elektrons 19 pret 22. Tālāk A punkts par pret atturs pieņemts. B. Tātad B ar uh, sociāldemokrātu grozījumu par pret priekšsēdētāji jūtas apjukusi. Tātad B par pret atturs pieņemts. C punkts par pret atturs pieņemts. D par pret atturs pieņemts. E par pret atturs pieņemts. Tālāk kompromiss, ko piedāvās zaļie par pirmo punktu, kas par pret pret atturs pieņemts. Otrais punkts ar EPP grozījumu par pret atturas pieņemts. Otrais A punkts par pret atturas pieņemts. 2B par pret atturas atturas noraidīts. Trešais punkts par pret atturas pieņemts. Un tas nozīmē, ka EPP versija atkrīt un balsojam papildus par sociāldemokrātu versiju par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Noraidīts ar vienas balss pārstāv, labi, ka pārbaudīju. Um, priekšsēdētāji saka, viņai pašai īsti nav skaidrs, kā viņa te balso, bet, nu, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais punkts ar mutisko grozījumu uh, un mutisko grozījumu, ko ir iesniegusi sociālistu un demokrātu grupa. Tātad runa, tur ir tāda valodnieciska izmaiņa, gramatiska rakstura, tur pie vārdiem sustainable. It's agreed. I understand it. Anyway, those in favor. Uh, <laughs> eh, par to ir vienošanās tātad par pret atturas pieņemts. Piektais punkts par pret atturas pieņemts. Sestais punkts. Pirmā versija par pret atturas pieņemts. Septītais punkts ar sociālu demokrātu grozījumu par pret atturas pieņemts. Tālāk 7a par pret atturas pieņemts. 7b par pret atturas pieņemts. 8. Tā, EPP ir atsaucis. Tālāk mums ir 8. aldas versija par pret atturas pieņemts. 9b divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Un otrā daļa par pret atturas noraidīts. Devītais punkts par pret atturas. Sociāla un demokrātu versija. Devītais punkts. Tā ir balsošanas sarakstā pirmā. Pārbaudām elektroniski. Everybody voted. Everybody is going to vote. Yes. Visi nobalsojuši, jā, vēl kāds balso, jā, un ir noraidīts tālāk sākotnējais teksts devītajam punktam par pret atturas pieņemts. Desmitais sociāldemokrāta variants par pret atturas pieņemts. 11. zaļo versija par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 11. grozījumu. Uh, so to... Tas ir noraidīts tālāk. 11. Eh, punkts sociāla un demokrāta versija. Pār pret atturs noraidīts. We now come to paragraph 11 EPP version in favor. Tālāk 11. EPP versija par pret atturas arī noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad EPP versija 11. punkts. Voting still going on. And no, that's carried. Right. Pieņemts. Tā tad 11. mēs varam atstāt un doties tālāk pie 11. jaunā no zaļo puses par pret. Atturas pieņemts. Tālāk 11. B arī jauns. Divās daļās. Pirmā daļa par pret. Atturas pārbaudīsim elektroniski. Pirmo daļu 11. B. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Mums prāt, tad otrā daļa atkrīt. Tālāk balsojam par 12. punktu sociāldemokrātu versiju par pret. Atturas pieņemts. 12a jauns ar mutisko grozījumu. Ja jūs paņemat, ja mēs pieņemam mutisko grozījumu, tad atkrīt sākotnējais teksts 12a. Tātad mutiskajā grozījumā ir teikts, etc., could be consistent with the adherence to the Stability and Growth Pact, and the original one says something different. Un sākotnējā versijā cits teksts. 12. jauns par pret atturas. Es domāju, ka tas ir pieņemts, bet es domāju, ka tas ir jāpārbauda elektroniski. 12. Jā, tas ir pieņemts. Tālāk pāriem pie 13. Sociāla un, sociālas un demokrāta versija par pret atturas noraidīts. Tātad sākotnējais teksts 13. punkts par pret atturas pieņemts. 14. punkts Un nu, tagad balsojam par tekstu elektroniski kopumā ar visiem grozījumiem. Somebody being slow, one more to come. Okay, no, everybody voted who's going to that. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, paldies visiem, kas piedalījās balsošanā un tālāk es pārēju pie Hendel kunga eh, atzinumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu finansēšanu un darbību. Viss ir gatavi, tad sākam ar kompromisu A, kas par pret atturs noraidīts. Pārējam, eh, tātad ejam tālāk, pirmais ir atsaukts, otrais grozījums par pret atturas noraidīts pieņemts. Pārējie atkrīt. Ejam pie piektā grozījuma par piektais par pret atturas noraidīts. B kompromiss par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums, sestais septītais par pret āturs pieņemts. Pārī atkrīt, 11. grozījums par pret atturas pieņemts, C kompromiss par pret atturas noraidīts. 12. 13. grozījums par pret pret atturas pieņemts. Pāriem pie D kompromiss par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret, pret noraidīts. 17. par pret Šķiet, ka pieņemts tādēļ, ka EPP atturējās, bet, ja vēlties, varam pārbaudīt. 17. grozījums. Žanpol, jūs vēlēties kaut ko teikt? 16. atkrita. Neviens par to nebalsoja. 17. Pārbaudam 17. elektroniski. Un tas ir pieņēmts. 18. grozījums par pret atturs pieņemts. 19. un 20. par pret atturs. Varam pārbaudīt elektroniski 18, 19, 20. Viss nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 21. atkrīt, kompromiss C1 e par pret atturas noraidīts, kompromiss E2 par pret atturas pieņemts. Un tālāk ejam pie 26. grozījuma par pret atturas noraidīts 26. pārbaudīsim elektroniski. Ļoti tūlīt izskatās balsojums. Viss nav balsojuši. Noraidīts. 27. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 29. par. Pret noraid, eh, tātad pieņemts, un tagad balsosim par visu tekstu ar grozīm kopā, ko mēs darīsim elektroniski. Un tas ir pieņemts, tātad apsveicu referentu. Vairāk balsojumu nav.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 Ah, what we are. Okay. <laughs> okay, let's proceed further to. Labi, virzīsimies tālāk un sāksim diskusijas par Kāras kunga ziņojumu. Lūdzu, jums vārds. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mēs eh, esam jau diskutējuši šajā lokā par uh, eh, CRD4, par Bāzeli 2 uh, eh, ziņojuma projektu, un pirms es pievērsīšos uh, grozījumiem, es gribētu izteikt dažas piezīmes. Kā referents, es uzskatu, ka G20 lēmums par Bāzeli 3 bija nepareizs. Uzskatu, ka tas nedos nekādus rezultātus tieši pretēji, un es uzskatu, ka tā ir izvairīšanās no atbildības politiskā līmenī. Pirms G20, pirms mēs vispār bijām panākuši kaut kādu vienošanos par bāzeli, eh, G20 nolēma, ka mēs nenoteiksim nekādu laika grafiku īstenošanai. Otrais lēmums, ko viņa pieņēma, ir, ka uh, to var piemērot individuāli un līdz ar to, ka nav nekādas nepieciešamības nodrošināt kopēju piemērošanu. Tas absolūti neatbilst reakcijai uz krīzi. Ja mums vispār kaut kas ir vajadzīgs, tad eh, tā mums ir vienlīdzīga konkurētspēja, vienlīdzīgi spēles noteikumi, kā arī nevienlīdzības izskaušana globālajā mērogā attiecībā uz noteikumiem tā, lai nenot, ne, nenotiktu kādi citi izkropļojumi. Tagad mēs zinām, ka tas būs, bet mēs nezinām īsti kad. Un uh, Īsnībā tas arī nebūs obligāti piemērojams, katrs varēs rīkoties, kā viņš grib. Es uzskatu, ka tā ir izvairīšanās no politiskās atbildības, un līdz ar to attiecībās kapitāla prasībām likvidāta vispār nekas netiks darīts, lai vērstos pret krīzi. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti steidzami un eh, vēl jo svarīgāk, uh, lai parlaments pieturētos pie mūsu noteiktā laika grafika. Galu galā mums vajadzētu likt šeit centrālajā punktā taisni laika grafiku un saturu. Mums ir vajadzīgs tāds saturs, kuram mēs varētu piekrist. Tad, kad mēs būsim vienojušies par saturu, tad mēs varēsim runāt arī par īstenošanas grafiku. Vēlētos norādīt, ka mums ir divi ļoti svarīgi punkti, kas ir iekļauti ziņojumā. Pirmais. Mēs uzskatām, ka Bāzele un arī komisija pirms bāzeles un direktīvas sagatavošanas ir, eh, ka komisija ir jāsagatavo ietekme uz ekonomiku. Pretējā gadījumā bankām nebūs nekāda mēķa, nekādas vajadzības nodrošināt instrumentus ekonomikas atvesaļošanai. Otrs, ko mēs vēlamies panākt, lai šis eh, visu pastāvošo pasākumu kumulatīvais efekts finanšu tirgū tiktu saistīts ar atbilstošām summām, jo pašlaik CRD3 un CRD4 diskusijas par banku nodevām, diskusijas par finanšu darījumu no, nodokli, kā arī jautājumi, kas ir saistīti arī ar investīciju nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka viss tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu laika grafika sastādīšanu. Tātad ietekmes izvērtējumus uz reālu ekonomiku, kā arī mm, visu pastāvošo noteikumu un pasākumu kumulatīvais efekts. Abi šie punkti ir iekļauti mūsu ziņojumā. Manuprāt, G20 lēmums mūs absolūti neietekmē. Mēs turpinam strādāt pie tāda regulējuma, kas saturiski mūsuprāt ir pareizs. Un, lai atšķirības pašreizējā priekšlikumā par ekonomikas un banku struktūru ASV un Eiropas Savienībā tiktu izskatītas. Tieši tāpēc šis e, ziņojums un grozījumi nav saistāmi ar G20 lēmumiem. Galu galā mēs vēlamies uzņemties šo atbildību. Es vēlētos sirsnīgi pateikties par daudzajiem iesniegtajiem grozījumiem. 258 grozījumi norāda, ka šis temats visiem šķiet uzmanības vērts. Galu galā šeit nav runa par likumdošanas uh, ziņojumu. Šeit ir runa par vienkārši parlamenta politisku signālu attiecībā uz pašreizējo krīzi. Un tieši tāpēc šie 258 grozījumi norāda, ka gan Bāzeles komiteja, gan komisija vēl ir ļoti daudz jautājumu, ko atrisināt tā, lai mēs varētu nodrošināt uh, vienprātību šajā notikuma attīstībā. Lielākā daļa uh, no grozījumiem iet ziņojuma virzienā, iet tajā pašā virzienā, kur ziņojums, Un uh, sastādot ziņojumu, bija jāatcerās, ka mēs nevarējām izskatīt visas detaļas galu galā. Ziņojumam ir tikai noteikti, tika, ir noteikts limits, un tāpat arī mums bija atvēlēts tikai noteikts laiks, bija jāpaveic viss līdz grotījumu iesniegšanai. Galu galā mums vajadzētu atcerēties, ka ir divu līmeņu darbības. Pir pašreizējā fāzē mēs runājam par politisko signālu, ko dod ziņojums. Mēs vēl nerunājam par sagatavošanos direktīvai. Mums vajadzētu stiprināt ziņojuma politisko signālu. Tā ir jābūt, tam ir jābūt kā atbildēji uz G20. Mēs nevēlamies pieturēties pie dažiem konkrētiem punktiem, mēs vēlamies būt vispārīgāki, un tas noteikti mums palīdzētu. Vispārīgais mērķis ir nodrošināt eh, vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem, kā arī nodrošināt eh, sinhronu ieviešanu. Mēs nevaram, no, panā, mēs nevaram pieļaut to, ka tie pēdējie, kas piemēro šos noteikumus, iegūs vairāk. Man īsti nav skaidrs, ko tad vēlējās panākt tie, kas sastādīja gala rezolūciju. Mums ir jādomā par eh, tiesiskajām formām, par eh, darbības modeļiem. Eiropas parlamentam ir izdevies izteikties par eh, tematu CRD4. Es uzskatu, ka CRD4 vēl nav pietiekami gatava Bāzeles komitejā. Par to vēl nav iespējas pieņemt lēmumu arī komisijā. Mēs uzskatām, ka šī direktīva būtu jāsagatavo pamatojoties uz mm, tiem rezultātiem, ko sagatavos Bāzeles komiteja. Mums ir arī jānodrošina skaidri paskaidrojumi, ko mēs vēlamies sagaidīt no šī direktīvas projekta, arī ņemot vērā pašreizējo G20 lēmumu. Mēs nevēlamies šeit norādīt uh, uz uh, ASV problemātiku. To es noteikti atbalstu, bet mums ir vajadzīgs šis ietekmes izvērtējums. Es arī gribētu atklāt iestāties par to, komisijai vajadzētu uzņemties aktīvāku lomu Bāzelē. Komisijai tagad kopā ar parlamentu vajadzētu uzņemties uh, vadošo lomu Eiropas valstu pārstāvībā Bāzēlas komitejā. Es uzskatu, ka ir vajadzīga vienošanās. Šie atšķirīgie darbības modeļi Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jādomā par kapitāla kvalitāti nevis šīs tiesiskās formas. Mums ir trīs atšķirīgas tiesiskās formas, tātad investīcija bankas, akciju bankas un krāja bankas. Mums ir jālēm par kapitāla kvalitāti, mums ir jābalstās uz tādiem principiem kā ilgspējīga, um, izvairīšanās no zaudējumiem un um, maksājuma elastīgums. Grozījumi, kas ir iesniegti par ziņojumu, runā par tādām problemātiskām lomām kā mazākuma daļas, um, atšķirības nodokļu sistēmā tā tālāk. Finanšu sistēmas stabilitāte ir mūsu galvenais mērķis. Grāmatvedības noteikumi un uh, bilances uh, pozīcija atšķirības arī ir jāatrisina. Tas pats attiecas arī uz atšķirībām starp uh, nodokļu un grāmatvedības bilanci. Mums ir jāatcerās par to, ka mēs, eh, mums ir jāsamazina risks attiecībā uz īpašumiem un jāizvairās arī no pārliecīgas maksājuma koncentrēšanās. Arī attiecībā uz aizņemto līdzekļu īpatsvaru rādītāju Eiropai būs jāpieņem ļoti smagi lēmumi, jo eh, šie rādītāji ir daudz zemāki, ņemot vērā par e, kapitāla tirgus finansēšanas mehānismiem. Tāpat mums ir jāatcerās ir par dažādiem banku stratēģijas pasākumiem. Mūsuprāt, tas nav pareizais veids, kā uh, tikt galā ar šiem lieliem, ka, lieliem kavējumiem. Es arī uzskatu, ka mums pirmkārtām vajadzētu noskaidrot, ko vajadzētu iekļaut aizņemto līdzekļu īpatsvaru radītājā, kam tam vai, ko tam vajadzētu panākt un uh, un par to mums arī vajadzētu diskutēt. Es uzskatu, ka pastāv iespēja um, panākt arī kompromisu starp grozījumu iesniedzējiem un referenti. Es arī aicināšu referenti uz attiecīgām sarunām, un mēs mēģināsim arī atrast uh, kompromisu priekšlikumus. Es ceru, ka mēs arī pietiekami labi izmantosim laiku līdz 6. Eh, septembrim, lai mm, sazinātos ar grozījumu iesniedzējiem vai nu telefoniski vai pa e-pastu, tā lai mēs labi sagatavotos balsojumam 6. septembrī. Vēlreiz visiem pateicos par konstruktīvo sadarbību. Paldies, Karas kungs! Es eh, gribētu lūgt visus kolēģus, kuri uzstāsies, iekļauties trijās minūtēs, jo mums vēl ir jāizdiskutē trīs citi ziņojumi. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem, vispirms Bulmankungs. Paldies, priekšādētāji. Es ceru, ka es trīs minūtēs pagūšu izteikties. Bet es gribētu, lai es varu sākt runāt tikai tad, kad referents mani dzird. Es piekrītu Karasa kunga vērtējumam par uh, katastrofālo lēmumu, kas tika pieņemts Toronto par šo tēmatu. To nekādā gadījumā nevar attaisnot. Netika sniegtas nekādas saprātīgas atbildes. Līdz ar to viss tiek novilcināts. Nes, ne, tas nepastiprina ekonomiku, tas nestiprina uh, sabiedrības uzticēšanos politiķiem un viņu spējām risināt problēmas. Mēs varētu daudz par to diskutēt, kāpēc tas tā ir. Ar Šemetu skungu mēs jau uzsākām šādas diskusijas. Es domāju, ka arī eiropieši nav devuši pietiekami vienotus signālus attiecībā uz to, ko mēs vēlamies. Tieši tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc kaut kas tam līdzīgs notika. Un mēs sākam kļūt vienotāki tad, kad mēs aicinam uh, komisiju aktīvāk piedalīties Bāzelē un arī mums skaidrāk ziņot par to, ko tad viņa dara. Mums vajadzētu arī, protams, diskutēt ar dalību valstīm, jo galu galā arī dalību valstīm ir jāuzņemas pienākuma attiecībās kopīgu Eiropas stratēģiju. Ja šāda kopīga Eiropas stratēģija netiek atrasta, mēs nedrīkstam sūdzēties, ka arī citi negūst vārdu, ja runa par risinājumu atrašanu. Manuprāt, Karas kungam ir taisnība, kad viņš saka, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem, gatavojot jaunus noteikumus bankām. Mēs nedrīkstētu nokļūt arbitrāžas situācijā, kur īstenībā nav runa par konkurēt, konkurences politiku. Mēs nedrīkstam ieviest tādus noteikumus, kas kropļotu konkurenci. Ir kāds punkts, kur es gribētu izteikties pavisam skarbi, un varbūt šeit uh, Eh, mūsu starpā ir arī atšķirības, un to mēs atklāsim turpmāko nedēļu laikā, kad mēs spriedīsim par ziņojumu. Kad, kāda, kad radīsies kāda problēma nākotnē, tad par to mums nebūtu jāstāsta tikai banku industrijai, jo galu galā mēs varam par eh, šīm problēmām lasīt. Daudzi noteikumi arī attiecas uz visiem spēlētājiem banku nozarē, bet tie ietekmē šos spēlētājus ļoti atšķirīgi. Uh, Es piekrītu Karas kungam par banku sektoru, taču mums vajadzētu arī skaidri noteikt, kādi tad ir šie fakti. Mana pēdējā ideja un arī vissvarīgākā. Es neuzskatu, ka baidoties no konkurences izkrupuļošanas, mēs drīkstētu atteikties no lielām reformām, ja ir runa par Uh, kapitāla turpmāku ierobežošanu. Tieši pretēji, CRD3 nevarēs visu atrisināt, paliks daudz problēmu. Šeit uh, es runāju par ārpusbilances elementiem, par uh, cikris, ciklisko nodrošināšanu, kas ir vajadzīgs reāli ekonomikas labad. Protams, mums vajadzētu atjaunot šo paketi, taču mums vajadzētu turpināt un steidzami turpināt šo kapitāla prasību direktīvu Tikai tāpēc, ka tas ir starptautiskā mērogā iestrēdzis, mēs nedrīkstētu šeit lēnu rīkoties vai vispār nerīkoties. Mums ir vajadzīgi noteikumi, kas pietiekami funk labi funkcionētu, tas ir pašsaprotami. Uh, paldies! Dodu vārdu Fordas kundzei, vēl vienai ēnu referentei. Liels paldies! Liels paldies arī Karas kungam par viņa lielo darbu pie šī ziņojuma, un arī paldies kolēģiem, kas ir iesnieguši tik daudz dažādu grozījumu. Piekrītu jūsu komentāriem par to, ka ir ļoti būtiski noteikt eh, laiku, kad tiks sagatavot jauni noteikumi bankām. Vajadzētu nodrošināt, lai šie noteikumi tiek ieviesti pareizajā cikla brīdī, lai tiktu atzīti attiecīgie uzņēmējdarbības modeļi, bet arī, lai būtu spēkā attiecīgi starptautiska vienošanās. Šķiet, ka G20 par to sprieda nedēļas nogalē, un Vairāki kolēģi arī ir izteikuši dažādus komentārus savos grozījumos. Viņi ir pievērsuši mūsu uzmanību vairākiem jautājumiem, kas šķiet ir daudz komplicētāki nekā mums likās. G20 ir radījis daudz dažādu jautājumu. Manuprāt, Bulmana kungs jau ļoti labi norādījis vairākām grūtībām. Paskatīsimies uz uh, stresa pārbaudēm. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties Kārasa eh, kunga viedoklim, ka šīs pārbaudas ir jāveic, un mums ir vajadzīgas tādas finanšu institūcijas, kas būtu daudz caurdzamākas, lai mēs labāk saprastu riskus. Par atvesinātajiem instrumentiem bija ļoti eh, labas idejas par centrālo apstiprināšanu. Mums ir arī jānodrošina, lai korporatīvās NVO, kurām ir jāizmanto kādi at atvesinātie instrumenti, uh, lai tās netiktu tik ļoti sodītas, jo gal galā tās nevar piekļūt tirgumu. Par grāmatvedības standartiem patiešām žēl, ka e, sanāksmē, kur tikās starptautiskie grāmatvedības eksperti, m, bija šādas kļūmes, taču es neuzskatu, ka viena atbilde derēs visiem, gan regulātoriem, gan investoriem, gan nodokļu iekasētājiem. Es uzskatu, ka ir vairāk risinājumu šai problēmai, arī to vajadzētu ņemt vērā. Uh, Tik izteikti vairāki komentāri par aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītāju. Ja mums radās iespējas, ka institūcijas vēlas virzīties uz priekšu pārāk ātri, mēs nedrīkstētu baidīties no tirgus dalībniekiem, kas saka, ka tas ir pārāk sarežģīti. Mums ir jāturpina skatīties, kāds tad ir risinājums, mums ir jāsaprot, ka tas varbūt ir sarežģīti par likviditāti. Jā, mums ir jāsamazina koncentrēšanās riski, taču mums ir vajadzīgi arī likvīdi līdzekļi šajā likvidējā grozā. Un, protams, tika ieteikts, ka mēs varētu turēt arī nelikvīdus līdzekļus par sekurtizāciju. Šķiet, ka varbūt varētu to arī turēt atvērtu saskaņā ar šīs dienas Financial Times. Varbūt Mēs varētu nodrošināt ilgspējīgas finanses tieši tāpat kā enerģētikas nozarē. Mēs nedrīkstētu šeit pilnībā atturēties no problēmu risināšanas. Par jaunu kapitālu runājot, šķiet, ka daži cilvēki iesaka, ka izmaiņas kapitāla veidā varētu ieviest tikai kaut kad ļoti tālā nākotnē. Manuprāt, tā būtu liela kļūda. Mums ir vajadzīgs tāds kapitāls, kas var izturēt zaudējumus. Tātad, lai mēs atzītu šos zaudējumus pirms bankas sabrūk. Paldies! Tagad vārds Klutis kungam, kurš arī ir ēnu referents. Man nav daudz sakāmā, jo tika jau daudz kas teikts, neuzskatu, ka tas būtu jāatkārto. Mums ir pāris grozījumi, kur iesniegusi mūsu politiskā grupa. Mēs galvenokārt mm, vēlamies šos formulējumus nedaudz sāsināt, lai tie kļūtu skaidrāki, un mēs vēlētos tad zināt, ko tad darīs ar mūsu grozījumiem. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Paldies! Šķiet, ka Lamberta kungs arī ir ēna referents, bet viņš nav ierakstīts manā sarakstā. Jebkurā ja gadījumā dodu jums vārdu. Jā, vispirms par politisko kontekstu es piekrītu tam, kas tika teikts. Tiešām G20 sanāksmi katastrofāls piemērs tam, ko nevajadzētu darīt Eiropas Savienības līmenī. Un mums ir jāvirzās uz priekšu pēc iespējas ātri, pieņemot atzinumu ar lielu balsu vairākumu šai parlamentā. Mums ir jau pieredze ar uzraudzību par SVF, par uh, Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, kas liecina par to, ka mūs sadzirdēs tikai tad, ja mēs runāsim vienā balsī šai parlamentā. Un mums ir jāparāda uh, padomē, ka mēs varam runāt vienā balsī, pat ja mums ir pārstāvēts daudzas politiskās partijas un valstis un es piekrītu Karaskungam, ka arī jāvirzās uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Tagad bankas paziņo, ka ir ļoti uh, piesardzīgi un pakāpeniski jāievieš plānotie pasākumi. Protams, mums ir jāuzklausa bankas, bet tad mums ir jānosaka arī nosacījumi, ja šīs, šīs prasības tik uh, ieviestas pakāpeniski, tad bankām ir jāpieņem no savas puses tādas nosacījumi, ka tās ierobežo uh, prēmijas uh, saviem vadītājiem un dividēnžu izmaksi, izmaksu. Un nevar uh, šīs bankas turpināt kā iepriekš, uh, absurdi atalgojot savus darbiniekus un akcionārus. Tāpat es piekrītu Karas kungam, ka galvenais uzdevums ir panākt, lai finanšu sektors atkal pildītu savu uzdevumu finansēt, finansētu reālo ekonomiku. Bet ja mēs ieviešam šos uh, pasākumus pakāpeniski, tad banku sektoram ir jāpierāda, ka, tie, ka tas tiešām finansē reālo ekonomiku, bet tas tā pagaidām tiemā, tomēr nav pietiekamā mērā. Un pēdējais, kas mums būtu jādara, protams, mēs varam atzīt, ka ir nepieciešama vienlīdzīga spēles noteikumi visiem, bet tai pašā laikā tas ir savā veidā ideāls, jo tāds reāli neeksistē. Ir pārāk liela diferenciācija mūsu, uz mūsu planētas. Un, protams, mums ir jāpaziņo, ka mēs vēlamies globālus pasākumus, bet ja nav iespējams par tiem vienoties, par finanšu transakciju noteikumu nodokli un tā tālāk, tad Eiropas Savienība pati veiks attiecīgus pasākumus, un tas nozīmē, ka mēs nepakļausimies šādai globālai koordinācijai, kas notiks varbūt pēc gadu desmitiem. Tagad vārds Lulings kundzei. Sorry nu, jā, es pārteicos, teicu sākumā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlējos teikt, ka pilnībā piekrītu mūsu referentam uh, tam, ko viņš teica ievadvārdos par G20 samitu Toronto, pareizāk sakot par to, kas tur nenotika. Un Eh, mums eh, tas ietekmēs arī mūsu lēmumus Eiropā par finanšu regulējumu. Eh, diemžēl, kad šīs ekonomiskās lielvaras stājas pretī krīzei un to pārvar nekoordinētā veidā, katrs domājot par sevi, par paša situāciju, ņemot vērā savas tradīcijas un pārliecību. Un tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, domājot par to, ko mēs kā eiropieši darīsim. Ir ļoti svarīgi rast pareizo līdzsvaru Mm, uh, ņemot vērā situāciju pēc krīzes un arī tos ierobežojums, ar, saskaras, uh, ar ko saskars finanšu sektors un Eiropas ekonomika kopumā, un ir ļoti uzmanīgi jāraugās uz to, ko dara mūsu konkurenti pasaulē, jo pastāv milzīgs risks, ka ja šie nosacījumi ir pārāk atšķirīgi, tad var rasties nopietni sarežģījumi konkurences jomā Eiropas Savienībā, mēs nonāksim ļoti neizdevīgā situācijā. Tālāk par šiem grozījumiem es gribu teikt, ka pilnībā piekrītu Otmāra karāsa paustajām bažām un daži precizējumi par tā saucamo sviras efektu, kas at, būtu attiecināms tikai uz risku riskantiem vai spekulatīviem mm, ie, noguldījumiem vai ieguldījumiem, bet es domāju, ka pie šīs idejas noteikti ir jāstrādā un varētu arī noteikt varbūt attiecības vai proporcijas attiecībā uz šo svirus efektu, domājot par reālu risku nevis par tādām uh, tradicionālām banku darbībām, kas nav uh, riskantas, uz tām nevajadzētu šos nosacījumus attiecināt, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un tas pats būtu sakāms arī par Eiropas komisiju. Tālāk arī par centrālām bankām šeit arī depozitāriju darbības nosacījumi ir jāpadara stingrāki. Pēc manām domām mēs ejam pārāk tālu šai jomā un uh, ierobežojam normāli ļoti nopietnu svarīgu funkciju izpildi, un tādēļ es uh, uzskatu, un grozījums ir iesniegts, ka ir likviditātes prasības jāadaptē dažādu depozitāri banku Uh, darbības veidiem, piemēram, uh, ņemot vērā hipotekāro darbību un citas. Un tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Ceru, ka referents ņems vērā manus komentārus. Paldies! Paldies! Vārds Hokmārka kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir svarīgi ap apspriest šo jauno struktūru no tādas visaptverošas perspektīvas, jo šeit ir uh, runa par vairāk nekā vienu ekonomikas sektoru, šeit ir runa par izaugsmi, ir nepieciešams regulējums un atbalsts runājot par to, kā, ar kādām problēmām mēs saskarāmies finanšu krīzes laikā, mēs daudz runājam un parāk pievēršamies maksātspējai, kaut gan tā nebija galvenā problēma. Protams, Eiropas banku sektorā eh, ra radās šādas problēmas, bet pirmkārt problēma bija saistīta ar likviditāti un uzticību, kuras pietrūka. Un uh, mēs tagad redzam, no kā mums jāizvērās, no nevēlamiem noteikumu eh, rezultātiem vai nevēlams noteikumu ietekmes, kas eh, noteiktos gadījumos eh, pātrināja cenu krišanos noteiktos sektoros. Un uh, Tas šobrīd ir ļoti svarīgi, tas jāpatur prātā. Ja mēs pievēršamies kolēģi minētam, piemēram, G20 sanāksmei un arī tam, ko ir teikuši Eiropas vadītāji un šis parlaments atzīmes, ka nākošajā desmitgadē, nākošajos gados mums ir jāsamazina budžeta deficīts. Tas nozīmē, ka notiks ekonomikas saraušanās Un tai pašā laikā mēs nevaram pieņemt uh, likumdošanas aktus, uh, kas novestu pie kredītu krīzes tai pašā laikā, jo tādā gadījumā mēs varētu radīt uh, citu finanšu nestabilitātes veidu. Es gribētu uzsvērt uh, to, ko teica mūsu referents par to, ka ir jāveic uh, ietekmes novērtējums par to, kā šādi noteikumi un tiesību akti ietekmēs finanšu investīcijas, inovācijas un kā mēs spēsim nodrošināt mūsu konkurētspēju pasaules mērogā un kā arī mēs nodrošināsim to, ka mēs risinām reālas problēmas. Jo uh, visiem nosacījumiem jābalstās uz uh, riska līmeni noteiktai darbībai finanšu sektorā. Un uh, mēs uh, aizņemamies šo ideju no ASV, kur šī ideja nedarbojās par aizņemto līdzekļu bruto īpatsvaru rādītāju. Un mums nevajag izmantot risinājumus, kas nedarbojās. Un tieši tādēļ ir nepieciešams ietekmes novērtējums, par ko arī runāja uh, referents. Un mums ir tiešām jāpadomā par to, kā mēs šos noteikumus pieņemam, jo citādi mēs kavēsim attīstību un grausim stabilitāti. Paldies! Merci, monsieur le président. Erešs kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par priekšlikumu, kas ļauj mums izstrādāt, izveidot mūsu nostāju pirms vēl ir par vēlu pirms mums ir iesniegts priekšlikums, ko mēs varēsim tikai nedaudz koriģēt. Es vispirms gribētu izteikt savu atbalstu referentam, es viņam piekrītu par šiem tehniskajiem aspektiem, eh, pie kā mums būs iespējams atgriezties vēlāk. Svarīgākais šobrīd ir dot politiskus signālus. Un es gribētu ieteikt referentam, un es esmu centusies to darīt, iesnodot grozījumus, tātad pievērsties trim punktiem. Pirmais uh, ir bāžas, ko jau referents minēja par globālo šo tiesību aktu ietekmi un par to, ka ir jāveic izt, ietekmes novērtējums. Un šeit, es domāju, par vairākiem punktiem ir jādomā ne jau tā, ka nu, mēs censtos izpatikt bankām, bet mums tomēr ir jāizvērtē, kā šādas likumdošanas izmaiņas ietekmēs, vai tās veicinās vai neveicinās Eiropas ekonomikas finansējumu. Un tādēļ es ierosinu papildus iekļaut divus elementus un ceru, ka jūs tos atbalstīsiet. Pirmkārt, tā ir ideja par to, ka tiek, kad tiek veiktas investīcijas, tad saskaņā ar Lisabonas līguma 9. pantu ir jāizvērtē, kā šīs investīcijas ietekmēs nodarbinātību, vai tiek rādītas vai likvidētas darba vietas. Protams, var būt nepieciešama restruktūrizācija, bet tomēr ir katreiz jāizvērtē, kā investīcijas ietekmē darba vietu radīšanu. Jūs runājāt arī par to, ka Eiropā ir diversificēta banku sistēma. Bāzeles uh, autori nevienmēr domā par to, kā saglabāt Eiropas banku sistēmas uh, daudzveidību. Un arī tas ir svarīgi, lai mēs, uh, veicot ietekmes izvērtējumu, izvērtētu, kā šādi tiesību akti ietekmēs mūsu banku sistēmas daudz.